par šī ebadī, un es dodu e, vispirms vārdu Macakis kungam, kas ir e, pirmās rezolūcijas autors. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, tik. Nobela prēmijas laureātas Šīrinas Sebadī vajāšana ir tikai viens piemērs no daudziem, kas ir vērojami ir no šobrīd, un šāda vajāšana nebūtu no nekāds pārsteigums, ņemot vērā to, e, kāda ņemot vērā šīs valsts teokrātisko un anahronisko valdību. Un nevajadzētu būt pārsteigtiem par to faktu, ka Irānas režīms e, pilnīgi neņems vērā šo rezolūciju. Viņi par to smiesies un iesvedīs to papīru grozā tieši tāpat, kā viņi ir darījuši ar visām iepriekšējām mūsu parlamenta rezolūcijām. Un viņi zina, ka mūsu rezolūcijas ir tukši vārdi, kas eh, un tāli no darbiem, un tās pat nav vērtas eh, tā papīra, uz kuras tās ir uzrakstītas. Eh, priekšsēdētāji kungs, ja mēs vēlamies mainīt situāciju Iranā, tad mūsu vārdi ir jāsaskaņo ar darbībām. Mums, mēs varam iz, izsvītrot PMOI no teroristu sarakstiem, vai arī mēs varam pārskatīt da, dalību valstu Eh, varam pārskatīt finansiālo palīdzību, kas tiek sniegt dalībvalstīm un valstīm, kas sadarbojas ar vienu, bet mums ir katrā ziņā jārīkojas eh, di, eh, pilnīgi izlēmīgi un jāpārdomā divas reizes pirms mēs veicam kādus darbības pieejam rezultātus. Komisārkungs, priekšsēdētāji kungs. Man šķiet, ka mums jau ir otrā rezolūcija sagatavot papildus šai te, un mums tāda ir jāsagatavo, aicinot dalībvalstis tādas kā uh, Eh, Franciju un Lielbritāniju un kan, eh, valstis, kas kandidē uz iestāšanos, tādas kā, eh, tādas kā Turcija, veikt darbības, kas ir nekavējošas un efektīgas. Paldies, nākošais runātājs Stilers, kundze, divām minūtēm. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Šinabadī ir pirmā musulmaņu sieviete Nobeļa prēmija laureāte un viņa eh, bija eh, sieviešu kārtas tiesnese aizstāvēja eh, ģimenes tiesības, bērnu tiesības, sieviešu tiesības, viņai nācās atkāpties no savu tiesneses samata. Viņa aizstāvēja minoritātes un pēdējā laikā viņa aizstāvēja arī Bahai ticīgos, daudz no kuriem ir arestēti un saskars ar vajāšanu, tieši tāpat kā daudzi citi irātā. Bet Mums eh, ir jāsniedz savs atbalsts viņai, tāpat kā citiem cilvēktiesību aktīvistiem Irānā. Un jāsniedz atbalsts Irānas politieslodzītajiem un viņu ģimenēm. Tomēr Mēs zinām, kā šie aktīvisti ir tikuši iebēdēti, apdraudēti, Širna Abādī ir saskārusies ar nāves draudiem personiski, un starptautiskā kopiena jau ir vairāk kārt izteikusi bažas par viņas drošību. Un e, Tā kā mēs esam atzīmējuši cilvēktiesību gadu dienu 60. E, cilvēktiesību deklarācijas 60. gada dienu. E, šajā gadījumā jāatzīst, ka cilvēktiesība aizsardzības centrs ir ticis slēgts, un mēs pieprasām tā nekavējošu atvēršanu. Un šeit, šajā parlamentā sēžot, ir grūti pilnā mērā apzināties, kāda ir situācija, ar kur saskarās cilvēktiesību aktīvisti Irānā tādi kā Širine Bādi un citi cilvēktiesība aktīvisti un kā viņiem ir jāstrādā Irānas režīmā. Tāpat arī ir ļoti daudzi eh, tiek vajāti, kuri ir palīdzējuši vai atbalsta HIV aids slimos Un jāapzinās, ka cīņa par cilvēktiesībām un šī ebadī cīņa ir mūsu cīņa. Paldies, Tilers kundze, Lamberts kundze, kā uh, rezolūcijas autori jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir ļoti svarīgi atbalstīt cilvēktiesību aizstāvis. Vienalga, vai mēs domājam, ka valdības mūs uzklausīs vai nē, cilvēki bieži vien mums ir teikuši, ka viņiem palīdz šīs te balsis no ārpuses, kas atzīst, ka viņi um, atrodas draudīgā situācijā. Kā jau tika teikts, šī lieta ir nopietna, jo uzbrukums uh, tādai starptautiski pazīstamai cilvēktiesību aizstāvēji Uh, un uh, signāli, ka tiek pārkāptas pamatiesības vai tādas lietas kā ticības brīvība. Tātad uh, ir satraucoši, ka šādi signāli pienāk. Širīnī Bādī ir saņēmusi vairāk kārt noligalināšanas draudus, ne tikai tāpēc, ka viņa ir šos bakajiešu ticīgos aizstāvējusi, kuri paši saskars ar draudiem, uh, Mēs esam redzējuši arī vēl uh, ārestus pēdējās 24 stundās. Tie cilvēki, kas ar uh, viņu ir strādājuši ar Arbadīju kundzi, un arī vēl citi bahajieši ticīgi ir arestēti. Ja mēs raugāmies uz mūsu darbu šeit, mums ir jāsaprot, ka mēs uh, šobrīd uh, redzam uh, cilvēktiesību atzīšanas uh, uh nostājas maiņu daudzās valstīs, un tas ietekmē uh, valstis, uh, ar kurām ir Eiropas Savienībai sadarbība. Uh, Eh, viņiem varbūt liekas tagad, ka viņi var nepievērsties tik ļoti cilvēktiesībām, jo viņi var eh, īstenot tirzniecību ar valstīm, kurām tas nerūp. Un tāpēc mums ir daudz vēl svarīgāk eh, uzturēt šos standārts, vismaz censties. Un, kā jau es teicu, mēs nepaplašinām savu tirzniecības sadarbību ar uh, cilvēku tiesības neievērošajām valstīm. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos iespējams, lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas un uh, uh, lai demokrātiskie spēki tiktu atbalstīti. Paldies! Paldies, Kēlām kungs! Jūs arī esat autors, jums divas minūtes, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāji! Irānas pilsoņu situācija, kur dzīvo diktatūrā, ir satraucoša, un eh, tā joprojām pasliktinās kopš 2005. gada visās jomās. Tāpēc es gribētu aicināt komisiju turpināt eh, uzraudzīt cilvēktiesību situāciju šajā valstī un piedāvāt visaptvarošu ziņojumu par eh, šo te situāciju šā gada pirmajā pusē. Šodien mēs protestējam pret uh, Nobela miera balvas ieguvējs uh, vajāšanu, Širīns Ebadī vajāšanu par viņas cilvēktiesību aktivitātēm. Uh, bieži tiek jautāts, kāds tad ir uh, šo protestu rezultāts. Tas ir jautājums, kas mums ir jāuzdod arī ko komisijai un padomēji. Irānas režīms uh, potenciāli ir lielākais draudz pasaules mieram un tiesiskumam un iespējams, ka tuvākajā nākotnē Irānai būs kodolieroči. Viņiem jau tagad ir uh, transportēšanas līdzekļi kodolieročiem. Uh, Irāna ir lielākais uh, terorisma eksportētājs, piemēram, uz Irāku. Viņi atbalsta Hezbollah un Hamas. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība joprojām uh, cer pārliecināt šo te diktatūru ar kompromisiem un nesen palīdzēja teroristu režīmam Teherānā uh, uh, sasiet demokrātiskās opozīcijas uh, rokas uh, un apturēt viņu darbību, nosaucot to par teroristu organizāciju. Tātad mums ir vajadzīga stingra nostāja cilvēktiesību jautājumā un uh, ir jāuzskata uh, cilvēktiesību jautājumu par prioritāti sarunās ar Teherānu. Paldies! Paldies, Meijer kungs, uh, divas minūtes jums. Priekšsēdētāja kungs, Macāk kungam ir pilnīga taisnība. Uh, Širienas Ebadē vajāšana nav nekāds atsevišķs gadījums izolēts. Režīma kritiķu vidū viņai gadiem ilgi ir bijusi privileģēta pozīcija. Fakts, kā ir bijušas cilvēktiesību centrs Irānā, radīja iespēju, ka tā situācija nemaz nav tik slikta. Lielākā daļa no Irānas režīma upuriem nav zināmi. Visi, kur ir citās domās, reliģiski citās domās, homoseksuāļi vai visi, kas cīnās par apspiestiem sieviešu tiesībām, tie ir cilvēki, kas tiek iesprostoti vai nogalināti. Daudz, kas, kas Eiropā ir normāli, tas var Irānā maksāt dzīvību. Daudzi sabiedrības acīs gluži vienkārši zaudē savas pozīcijas, tomēr ārējā pasauli bieži vien nav interesēta par šo šokējošo stāvokli un kā to izbēgt. Startautiskā sabiedrība nodarbojas ar citiem jautājumiem, piemēram, ar jautājumiem, kā var samazināt Irānas militāro varu un uh, tās iespējas piekļūt atomenerģijai. Interese ir tāda, ka no Irānas tiek piegādāta nafta un lai tiktu uzlabotas tirniecības attiecības. No otras puses tiek draudēts Irānai ar karu. Tiek pieņēmts, ka pastāv trūkumi cilvēktiesībās. Tas noved pie situācijas, ka Irānas vadības uh, labvēlība tiek nopirkta ar to, ka trimdas Irāņi tiek iekļaut teroristu sarakstā. Tas ir jāmaina pirms eh, šī opozīcija trimdā tiek iekļauta terora sarakstā. No otras puses, lielākā daļa Irānas uh, režīma upuri uh, nav zināmi, bet Ibādi kundze ir pazīstama. Līdz šim viņai, viņai ir uh, šis uh, Nobela prēmijas laureāta status nodrošinājis brīvību, bet ir noteikti nepieciešams varā nekā jebkad atbalstīt uh, uh, ārmaiņu spēkus. Paldies, tagad pasautkungs lūgums. Man birojā Minhenē kādā no ielām, kurā ir daudz kristīgie armēņi no Irānas dzīvo. Viņi pieder vienai no vecākajai draudzē pasaulē, un vienlaiks viņi arī ir patriotiski persieši. Tas parāda, ka Irāna, ja Persija, tā ir milzīgi sena uh, reliģiskās tolerances tradīcija, reliģi arī tolerance pret ļoti daudzām tautām, kas ietilp šajā valstī ir neirāniska un nepersiska, parāda tādu netoleranci, kā to parāda mullas. Tas parāda, tas eh, parāda, kādas ir šādas tradīcijas. Vienā no vecākajām pasaules valstīm mēs rīkojamies Irānas tautas interesēs un tās nākotnes interesēs, ja mēs skaidrāk nekā jebkad parādām šos trūkumus un norādām uz tiem. Uh, Ibādī kundze to ir visu darījusi ar ļoti lielu risku, un viņa saņēmusi Nobela prēmiju, viņa to turpina darīt visām etniskajām grupām, visām reliģiskajām grupām. Mēs nevaram paciest, ka šādā briesmīgā un nožēlojumā veidā šādi cilvēki tiek vajāti. Viņai ir vajadzīga mūsu solidaritāte, tādēļ es aicinu Čehijas eh, prezidentūru arī šajā jautājumā piemērot labās cilvēku tiesību aizsardzības politiku. Paldies! Šipino, Paņē Prevodničs. Piņā kungs, divas minūtes. Papieršē. Paldies. Eh, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, pirmkārt gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka šeit nav pārstāvēta Čehijas prezidentūra, tātad Čehijas prezidentūras pārstāvju nav klāt, tātad tas tiešām ir žēl, ka neviens Čehijas republiku šeit nepārstāv. Un tā ir valsts, kurai ir zināmā mērā mantojusi um, cīņas par brīvību un demokrātiju tradīcijas Eiropā. Tātad gribu atkārtot, man tiešām žēl, ka prezidentūra nav atsūtījusi nevienu pārstāvi uh, uz šodienas sēdi. Atgādināšu, ka, piemēram, Vācijas prezidentūras laikā šāda problēma nebija. Šodien mēs apspriežam cilvēktiesības Irānā. Irāna ir ļoti svarīga tuvējo austrumu valsts, un tā ir viena no valstīm, kura uh, arī nākotnē būs ļoti svarīga un noteiks šī reģiona likteni. Uh, Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Irāns iestādes ievērotu uh, cilvēktiesības. Mēs uh, zinām, ka šodien mēs esam šeit, lai cīnītos par Širīnas Ebādī uh, tiesībām. Viņa ir saņēmusi Nobela miera prēmiju, un uh, arī sabiedrība to zina, ka viņas sodīšana nav pamatojam. Gribētu vērst uzmanību arī uz to, ka šīs universitātes studenti nesen lielā skaitā tika arestēti. Pat tagad, kad mēs šeit sēžam, ir arestēti vēl 600 studenti 12. janvārī. Tātad mums ir jācīnās arī par studentu tiesībām Irānā. un uh, cilvēku sodīšana tikai par to, tātad cilvēku, kur ir ārsti, sodīšana par to, ka viņi uh, palīdz HIV un AIDS inficētajiem, tas ir nepieņemam. Mums ir jānovēro cilvēktiesību situācija šajā reģionā. Paldies! Paldies, Piņora kungs, Rutovičs kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Irāna ir. Uh, fundamentālistu valsts galvenokārt, un um, demokrātiska institūcija, kas vēlas uh, darboties uz citiem pamatiem, nav iespējama. Tur nav iespējama nekāda iecietība, jeb tolerants. Politiķi uh, rūpējas par savu tēlu un tāpēc varbūt pāraksta dažādus nolīgumus, bet īstenībā viņi tos neievēro. Un tieši tas notiek arī Šarīns Ebādī eh, gadījumā, eh, Nobel mierprēmijas laureāts gadījumā. Viņa tiek sodīta tāpēc, ka valdībai ir bail Uh, vājināt savas pozīcijas, un tā ir bail no demokrātijas atbalstītājiem. Tāpēc mēs atbalstām šo rezolūciju, kaut gan, manuprāt, mums varbūt vajadzētu vēl radikālāk izteikties. Paldies! Mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pietiekušies trīs runātāji sākumā. Nazarei kungs. Mulțumesc, domnule președinte iranul reprezintă poate cel mai puțin documentat caz de violare a drepturilor omului. Paldies, priekšsēdētāji. Irāna ir eh, plaši eh, ir visai plaši zināms cilvēktiesību pārkāpumu gadījums starptautiskajā kopienā. Un nekas nav zināms par uzlabošanos. Tomēr es esmu zināmā mērā gandarīts, ka pēc vairāk politisko grupu iniciatīvas ir sagatavot rezolūciju priekšlikumu. Taču es domāju, ka Tautas partijas rezolūcija vislabāk atbilst mūsu pienākumam aizstāvēt cilvēktiesības. Un kā bijušas e, komunisma valsts pārstāvis, kur netika garantēta vārda brīvība, es varu tikai atbalstīt tos, kuri, e, kuri cīnās par cilvēktiesībām. Un, manuprāt, šī pozīcija būs ļoti noderīga attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu. Nākošais runātājs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribēju atbalstīt rezolūciju. Un it īpaši tieši tāpat kā, kā mūsu biedri Matsakis kungs un citi uzstāja, ka viss Eh, lielākā poli, eh, problēma ir politikā, kāda mums ir ar Teherāns režīmu. Tirdznieciskie kontrakti ir svarīgāki nekā principu ievērošana. Muģahedo partija ir ierakstīta teroristu sarakstā, tas ir skandāls. Mums ir eh, reāla problēma un ir jāveido politika, kuras būtība ir Eh, ir eh, pilnīgi noteikti panākt to, lai padome atrisin šo situāciju un svītro tautas muģahedus no teroristu sāraksta. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Žežinska kungs uzskata, ka viens no lielākajiem pasaules draudiem šobrīd ir nestabilitāte E, saistot Ēģipti un Pakistānu. Viņš uzskata, ka šajā līnijā galvenais problemātiskais punkts ir Irāna, un ja mēs nevarēsim atrisināt Irānas problēmu, neieviešot Irānā demokrātiju, tad mēs nevarēsim atbrīvoties no Bžežinska aprakstītajiem draudiem. Bet mēs nevaram ieviest demokrātiju ar ārēju spēku palīdzību Irānā. Tam ir jānotiek no iekšienes. Un arī Eibādī kundze eh, ir viens, viena no tiem, kuri pie tā strādā. Šiem cilvēkiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski atbalstīt visus demokrātiskos spēkus šajā valstī. Paldies! Un vēl ceturtais kolēģis vēlējās izteikties, tas mazliet pārsniedz standartus. Zaļevska kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es tieši tāpat kā Hamas gadījumā gribu sacīt, ka mums ir situācija. Uh, E, Irānā, kurā lēmēja iestādes, e, lēmēja vara ir ievēlēta no sabiedrības puses. Un mēs varam tikai runāt un varam aicināt un sūtīt vēstījumus valsts varas iestādēm, lēmēja iestādēm, ka mēs nosodām cilvēktiesību pārkāpumus, bet nevaram E, izdarīt vairāk. Es ceru, ka vārds varēs kļūt par mūsu ieroci un mēs varēsim atbalstīt tos, kur cīnās par brīvību Irānā. Paldies, paldies. Un e, tagad jādod vārds komisijai Špidlas kungs, lūdzu. Priekšādātāji, cienījamas dāmas un kungi, Eiropas komisija uzmanīgi seko attīstībai tā situācija, kur atrodas Širīna Ebādiem. Komisija domā, ka apdraudējums, kurā dzīvo Ebadija kundze un viņas kolēģi kopš viņas kancelējas pārmeklēšanas Teherānā 29. decembrī nav pieņemami. Šī biroja izmeklēšana ir tikai viens no jaunākajiem piemēriem par to, kādu mēģinājumi izdarīt spiedienu tiek veikt uz Ebātī kundzi. Pie tiem pieder, piemēram, arī cilvēku tiesību uh, apvienības. Uh, darbības pārtraukšana viņa šo uh, komisiju, šo apvienību vadīja. Komisija un uh, Francijas prezidentūra atbalstīja divas uh, rezolūcijas Ebadī kundzes jautājumā 31. un 29. decembrī pagājušajā gadā komisija galvenokārt uzsvēra faktu, ka Irānas eh, am, dienesti, eh, viņiem ir jārespektē starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, galvenokārt tiesības uz eh, tiesībām rīkot mierīgas sapulces, kā arī kā tas ir minēts uh, politisko un pilsonisko tiesību paktā. Tas ir pakts, kuras parakstījies ar Irānu un to ratificējusi. Tādēļ arī Irānai atkal vajadzēs radīt iespēju darboties cilvēktiesību apvienības darbībai un sniegt tā tiesisko pamatu, ko tā prasa jau gadiem ilgi, tieši tāpat kā pagātnē. Komisija arī 2009. gadā neizlaidīs nevienu izdevību lai norādītu un aicinātu Irānas iestādes, eh, Ebadi kundzi un pārējos eh, cilvēktiesību aktīvistus, vai nu tās ir atsevišķas organizācijas vai atsevišķas personas, sniegtu atbalstu, ko tās ir pelnījušas, un sniegt arī iespēju arī turpmāk darboties šajā valstī un netraucēt viņu likumīgo darbību. Kā jūs visi zināt, tad eh, jautājumi par atomenerģiju un cilvēktiesībām traucē mūsu darbību, sadarbību ar Irānu. Komisija, neraugoties to 2009. gadā, sadarbosies ar Irānu tajos jautājumos, kuros pastāv kopīgas intereses, piemēram, narkotika apkarošana. Ir arī izdevies jau vairākas programmas nodrošināt, lai atbalstītu cilvēktiesības un labu pārvaldību. Piemēram, ir eh, projekts, eh, lai atbalstītu bērnu tiesības, sadarboties ar UNICEF kā arī projekti, kas atbalsta tieslietu sistēmu. Vienlaikus tiek veiktas iniciatīvas, lai pastiprinātu sadarbību izglītībā, kultūrā, Erasmus Mundas programmā, kā arī Irānas žurnālistu apmeklējumā vai arī filmu demonstrēšanā Irāņu valodā. Komisija cer, ka šis projekts vēl tiks uzsākts pirms šī gada beigām, bet ir skaidrs, tik jau kamēr Irānā nav pietiekami uzlabojumi cilvēktiesībās, mūsu attiecības nebūs optimāls. Paldies, komisār, debats ir pabeigts, balsojums nolikt, notiks tūlīt pēc debatēm, un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie sešām, sešiem rezultātu priekšlikumiem par situāciju Ginejā, un es dodu uzreiz vārdu pirmajam autoram manā sarakstā Macakis kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Gvinējai ir bijusi ļoti nemierīga vēsturē. Eiropas valsts tā vai citādi ir bijušas iesaistītas.